pieņemts attiecībā uz Islandi, un Islandas varas iestādes uh, būs gatavas pēc iespējas drīzāk atvērt visas sarunu sadaļas. Paldies! Paldies Predes kungam! Aicināšu izteikties Atkinsa kungu. Madam Chairman. Uh, Priekšsēdētāji, pirmkārt es gribētu apsveikt referentu ar šo ziņojumu un arī par viņu vadošo lomu delegācijā, dodoties uz Īslandi. Es arī piedalījos šajā delegācijā, es nebiju agrāk nekad bijis Īslandē, eh, es nezināju, ko tur sagaidīt, domāju, ka tur būs tikai kalni, bet es varētu teikt, ka tā ir ļoti fascinējoša vieta. Mēs tikāmies ar ārkārtīgi īpašiem politiķiem. Un eh, šajā sakrībā es gribētu izteikt dažus komentārus. Uh, Man nav nekāda būtiska iebilduma pret šo ziņojumu, bet varbūt kaut kur kaut kāds nianses gribētu iekļaut. Piemēram, mēs tikāmies ar zivsaimniecības ministru, un viņš man likās tāds ļoti e, stagnējošs, kā 50. gados, un es nebiju gaidījis kaut ko tādu sastapu demokrātiskā valstī. Un man bija tāds sajūta, ka viņš uzskata, ka Eiropas Savienībā varētu iestāties tikai pār viņu līķi. Un varētu sacīt, ka viedokļu atšķirības Īslandē, tad, kad mēs tur bijām, tad uh, sabiedriskās domas aptaujas it kā liecināja, ka gandrīz 50 pret 50 ir šis sadalījums starp atbalstītājiem un uh, tiem, kas nevēlas iestāties Eiropas Savienībā tad, tad kā tas atbalsta 75 līdz 80% iedzīvotāji. Liberāļu grupas līders un, lab, un centriski labējo līderi nemaz nevēlējās, lai er, Īslanda pievienotos, un mani Man likās, ka viņiem tomēr būtu jāstrādā kopā, jo ja viņi nav pārliecināti par to, ka viņiem būtu jāpievienojas Īslandē, tad nu, tam visam nav jēgas, bet eh, man bija tāds sajūta, ka viņi pat īsti nezin, vai viņi to vēlas vai nē. Jo nu, sarīkot referendumu un pēc tam tikai domāt, eh, vai, vai cilvēku vēlas pievienoties vai nē, tas, mm, man liekas, nebūtu pareizais risinājums, bija tāda ļoti liela neskaidrība, un es joprojām īsti nesaprotu, kāda ir viņa motivācija. Kā referents jau sacīja, galvenā vadošā partija pilnībā atbalsta Islands pievienošanos savukārt viņu, savukārt otra koalīcijas partija bija ļoti lielā mērā pret, un tad, kad parlamentā vajadzēja balsot, tad koalīcijas valdībā uh, Ar tikai vienas balss pārsvaru tika pieņemts eh, šis lēmums, un eh, tie, kas balsoja par, vairāk balsoja nevis aiz pārliecības, bet tāpēc, lai valdība neizjūgtu. Tā kā viņi vēl īsti nezina, ko viņi īsti vēlas. Vēl kāds deputāts mums, kurš gan vēlējās pievienoties Eirozonai, viņš vismaz toreiz tā teica, es nezinu, vai viņš tagad arī tā domāt. Viņš sacīja, ka viņi labāk pie, gribētu pievienoties Eirozonai nekā visai Eiropas Savienībai, un tas arī ir kā dīvaini. Referentam ir taisnība sakarā ar problēmām, kas ir saistīts ar lauksaimniecību un zivsaimniecību. Es redzu, ka varētu atrisināt jautājumu par lauksaimniecību, bet es domāju, ka mums būtu diezgan smagi jāatpūlas, lai ja panāktu kaut kādu kopsaucēju attiecībā uz zivsaimniecību, jo Zivsaimniecība ekonomi, Islands ekonomikā un kultūrā ir pats svarīgākais jautājums, un lai mēs pieprasītu to, ko šobrīd pieprasam, tas ir vienkārši nepieņemam. Līdz ar to sarunas, sarunās tik tiešām mums nāksies ļoti grūti. Tad runājot par makroekonomikas jautājumiem, tas mums ir jāatrisināties piekrīt Stevensona kungam, savam kolēģim. Viņš Stevenson kungs kā skots ir ar ļoti stingru nostāju šajā jautājumā. Tā kā vispārīgi runājot, es atbalstu referentu. Vēl ir divi jautājumi. Mēs bijām pārliecināti, ka pirms dažiem gadiem ka ir jāatmaksā visi parādi, kas tika gūti pirms pāris gadiem, arī Britu valdība ir aizdevusi naudu, savukārt viņi jau ir saņēmuši šo naudu atpakaļ. Es domāju, ka viens no būtiskākajiem aspektiem šajā visā situācijā, ņemot vērā šī parlamenta godīgo ieinteresētību Arktikas problēmās, ir tas, ka Īslanda, ja tā būtu Eiropas Savienības dalība valsts, varētu spēlēt ļoti būtisku lomu šo jautājumu risināšanā. Un es domāju, ka uh, Tas ir viens no tiem būtiskākajiem jautājumiem sarunās ar Īslandi. Vēlreiz gribētu apsveikt referenti. Es neredzu nekādas lielas problēmas saistībā ar um, šī te ziņojuma tekstu, un es novēlu visu to labāko. Paldies! Cīņi. Paldies, Sergetīnī kundze, lūdzu. Voorzitter. Ook ik was uh, mee op reis. Mee... Paldies, priekšsādātājs kundze. Arī es kopā ar referentu Predaskungu devos uz Īslandu, un arī es šo valstu apciemoju pirmo reizi, ļoti daudz ko uzzināju par to. Visvairāk man pārsteidz tas, ka Eiropas Savienība, Eiropas parlaments, komisija visumā ir ar tādu ļoti atvērtu nostāju pret kandidātu valstīm. Mēs vēlamies uzņemt aizvien jaunus un jaunus dalību valstis, bet šajā gadījumā, ja runājam ar, par Īslandi, tad ir nelielas problēmas un īpatnības. Īslanda ir izjutusi ekonomisko un finanšu krīzi. Tā nevēlas iestāties tādā valsts savienībā, kurā šobrīd ir ekonomikas un finanšu problēmas. Agrāk tā vēlējās iestāties Eirozonā, tagad Eirozona ir zaudējusi lielā mērā savu pievilcību, un tas arī lielā mērā izskaidro to, kādēļ īslandieši ir apjukuši, un viņi īsti nezin, kāda ir viņa nostāja pret iestāšanos Eiropas Savienībā. Devītais rezolūcijas punkts, manuprāt, būtu jāmaina. Pauž bāžas par politisko šķelšanos valdībā, šeit ir rakstīts 9. punktā. Uh, bet pieņemt zināšanai, tas ir kaut kas pavisam cits šāds formulējums. Islandē valdība šķiet pagaidām vēl nedarbojas ar pilnu spāru un pietiekami gludi. Man arī nav tāds iespējas, ka šīs, šī valdība uzsāks sarunas. Opozīcija vēlas, lai iestāšanās sarunās tiktu pārtrauktas. Valdība to nevēlas. Es domāju, ka mums ir jārunā par Islandes valdību ar ļoti lielu cieņu, jo viņi mēģina atrast zelta vidusceļu, lai vienlaikus aizsargātu sabiedrības intereses un arī tāpat laikā iestātos Eiropas Savienībā. Un vēl ļoti žēl, ka. Skumbrijas jautājums vēl nav atrisināts. Īrijas, Islandes valdība, Īrijas valdībai būtu šajā ziņā jāspar soļi. Vēl kāds būtisks jautājums vaļi, vaļu medības. Mani tiešām šokēja informācija, ko saņēmām. Man pat piedāvāja pēdējā dienā ēst vaļu gaļu. Un nobeigumā gan es gribētu beigt ar kaut ko tādu patīkamāku. Es uzskatu, ka Eiropas Savienībai energoresursu meklēšanas jomā Īslanda piedāvā fantastisks iespējas hidro elektrostācijas tur ir ļoti augstā līmenī. Domāju, ka mums Īslanda noteikti jāuzņem savā vidu. Paldies, Panzērī kungs, sociālistu un demokrātu vārdā, jo Sasolī kungs nevarēja šodien ierasties. Paldies, priekšsēdētāji. Tiešām uzstāšos Sasonī kungu vārdā, viņš nevarēja šeit ierasties. Prēdas kunga rezolūcijas projekts, manuprāt, ir ļoti līdzsvarots dokuments. Tajā ir pieminēti visi jautājumi, kas būtu jāskar, ja runājam par Eiropas Savienības un Īslandes attiecībām. Domāju, ka šo tekstu vajadzētu atbalstīt. Mums ir jāizceļ tas progress, ko Īslanda ir panākusi tādās jomās kā tieslietu sistēmas neatkarības uzlabošana. Tāpat arī ļoti patīkami redzēt, ka četras sarunas sadaļas jau ir slēgtas. Uh, Tas parāda, ka Īslanda tiešām ir apņēmības pilna iestāties Eiropas Savienībā. Un tāpat laikā ir arī atsevišķi jautājumi, kuros vēl trūkst skaidrības. Tie jau šeit tika pieminēti. It īpaši jautājums par aizsēju. Šo banku jautājumu Islandes varas iespējas mēģina risināt, taču galvenā problēma ir tāda, ka valdības partiju vidū ir pārāk lielas šķelšanās attiecībā uz to, vai ir jāstājas Eiropas Savienībā vai nē. Nu, un arī ļoti grūti prognozēt, kas notiks sarunās par zivsaimniecību. Kā Eiropas Savienība ar Īslandu varēs vienoties par to, lai zivju resursi tiktu apsaimniekot ilgtspējīgi un lai tiktu saglabāts arī darba vietas ļoti svarīgi atcerēties arī vidas jautājumus, tādus kā vaļu medību aizliegumu, tas noteikti būs jāapspriež sarunās un arī rezolūcijā jāparāda. Un nobeigumā gribētu teikt, ka būtisks progress ir panākts, un tas parāda, ka Īslanda joprojām vēlas iestāties Eiropas Savienībā. Socialistu un demokrātu grupa noteikti sekos tam, kas notiek tālāk Mēs esam par to, lai tiktu turpināt sarunas, atverot jaunas sarunas sadaļas. Mēs iesniegsim atsevišķus grozījumus šajā rezolūcijā. Paldies, Gomešas kundze, lūdzu. Um, voudrais, uh, Paldies priekšsēdētā. Es gribētu sveikt kolēģi Prēdu ar šo veiksmīgu uzrakstīto ziņojumu. Domāju, ka tas ir labs ieguldījums Eiropas Savienības stiprināšanā. Tas būtu labs ieguldījums, ja Īslanda kļūtu par mūsu dalību valsti. Diemžēl es nebiju delegācijas sastāvā, kas apciemoja Īslandi, bet es pazīstu šo valsti. Un es ārkārtīgi apbrīnoju īslandiešu tautu un viņu valsti. Šīs tautas mentalitāte ir tāda, kurā dziļi sakņojas demokrātiskas idejas pie viņiem cieņā ir cilvēktiesības, viņiem ir arī zināma sāpīga, bet pozitīva pieredze par to, kā pārvarēt ekonomisko krīzi. Viņi ekonomiskos un finanšu procesus ir pakļaujuši demokrātiskai kontrolē, un tas ir kā tāds labs piemērs Eiropas Savienībai. Tāpat kā citi kolēģi norādīja arī es, uh, Uzskatu, ka Īslandes pieredze atjaunīgajos energoavotos, ir īpaši ģeotermiskās enerģijas izmantošanā, ir vērā ņemama šeit Eiropas Savienībā. Īslandes loma reģionā it īpaši Arktikas reģionā un ar to saistītajiem izaicinājumiem arī ļoti būtiska. Mana valsts es domāju, ir viens no galvenajiem Īslandes ekonomiskajiem partneriem tieši mēnces dēļ, ko Portugālē lieto ļoti lielā apjomā. Mūsu sadarbība zivsaimniecībā ir ļoti aktīva. Komisāra Damanaki šobrīd mēģina pilnīgi pārskatīt kopēju zivsaimniecības politiku. Un es domāju, ka šajā, šī pārskatu un reformu procesā noteikti varēs rast risinājumu tām pilnīgi pamatotajām bažām, kas Islandes pusē ir attiecībā uz dzīvesemniecības sektoru. Un tāpēc es vēlreiz gribu teikt, ka es atbalstu kolēģi Prēdas secinājumu šajā dokumentā. Paldies! Dartmund kungs, lūdzu. Thank you, thank you very much, madam. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir daži īsi komentāri. Pirmkārt, varbūt, ka tulki kļūdījās, bet mans godātais kolēģis šķiet patiesībā teica, ka Īslandē esot kaut kas jāmācās no Eiropas Savienības par ilgtspējīgu zivsaimniecību. Tā vismaz man teica tulks. Nu, Man gan jāsaka, ka ja kāds kaut ko grib mācīties no Eiropas Savienības, tad ne jau no zivsēmniecības politikas, kur mēs izgāžam jūrā beigtas zivis. Es kā apvienotās karalistas dienvidu rietumu pārstāvis varu teikt, ka mūsu zivsamniecības, zivsamniecība apvienotajā karalistē pilnībā sagrauta pateicoties Eiropas Savienībai. Sērs Roberts Atkins, kurš šeit runāja, uh, ļoti skarbi izteicās par Īslandes zivsaimniecības ministru. Viņš viņu nosauc par staļinistu un stagnātu. Taču es gribētu jums teikt, ka viņa, šī ministra viedoklis ir viens viedoklis, pilnīgi pamatots viedoklis, jo Īslandes ekonomika ir atšķi, atkarīga no zivsaimniecības daudz vairāk nekā jebkuras citas valsts ekonomika, un tādēļ šis viņa viedoklis ir cienījams. Uh, Un es domāju, ka tas arī liek viņam nedaudz šaubīties par iestāju Eiropas Savienībā. Un ja kādu kungu nosauc par staļinistu tikai tāpēc, ka viņu, viņš nepiekrīt Robertam Atkinsam, tas nu ir negodīgi. Gribētu Atkins kungam atgādināt arī to, ka Īslandē parlaments darbojas vairāk nekā tūkstoši gadus. Un ja kāds deputāts e, pārstāv parlamentu, kas pastāv tikai pāris desmit gadus, tad, manuprāt, ir necienīgi šādi kritizēt e, daudz senākas demokrātijas pārstāvs. Un tālāk par paplašināšanos. Īslanda ir kandidāta valsts. Un lieta ir tāda, ka bagātas valsts tādas kā Norvēģija un Šveica nevēlas iestāties Eiropas Savienībā. Salīdzinoši nabadzīgas valsts tādas kā Horvātija, Kosova un, es domāju, Serbija arī, Melnkalna vēlas iestāties Eiropas Savienībā. Ja runājam par Īslandi, tad šeit ir tāds ļoti interesants piemērs, kurš šo te manu secinājumu tikai vēlreiz apstiprina. Savulaik Īslanda bija bagāta valsts un sevi arī par tādu uzskatīja. Tajos labajos laikos, kā Roberts Atkins teica, 75-80% iedzīvotāji vēl bija pret iestāju Eiropas Savienībā. Tad iestājās 2008. gada finanšu krīze, kas Īslandes kāra daudz vairāk nekā jebkuru citu valstu pasaulē gandrīz vai. Šajos apstākļos Īslanda sāka sevi pati uzskatīt par nabadzīgu valstu, un domas mainījās. Līdz ar to būtiska iedzīvotāja daļa vēlējās iestāties Eiropas Savienībā. Šobrīd savu prasmju, izdomas, fantāzijas dēļ, kas piemītās tautājiem, ko pieminēja jau šeit daudz runātāji, un arī tādēļ, ka tai ir šī brīnišķīgā zivsaimniecības rūpniecība, Īslanda ir uh, izdarījusi tādu milzu lēcienu un izrāpusies no krīzes. Tā ir pat atdevusi mums aizdevumu naudu apvienotā karalistē, kas ir gandrīz kaut kas neredzēts Eiropas Savienībā. Un tagad Islanda pati sevi uzskata par tādu valsti, kas ir vēl pārtikušāka nekā krīzes apstākļos. Tādēļ tikai 50% iedzīvotāji vairs atbalsta iestāju Eiropas Savienībā. Uh, Īslanda kļūst aizvien pārtikušāka, progress turpinās, un es domāju, ka Eiropas atbalstītāju skaits aizvien samazināsies. Un es gribētu islandiešiem pateikt, ja jums ir kādas domas par iestāju Eiropai, lūdzu, mainiet tās. Jūsu zivsaimniecība tiks iznīcināta, jūs būsiet neto maksātāji, jums būs jāmaksā par tādām nabadzīgām valstīm kā Kosova. Es gribu aicināt referendumu dalībniekus ignorēt viņu politiķus, un katrā gadījumā nedrīkst izrādīt cieņu tādiem e, deputātiem, kas viņu ministru sauc par staļinistiem. Priekšsēdētāji. Paldies, Dārtmut kungs. Jūs redzat, ka mēs ļaujam jums izteikties, tad, ja ierodaties laikā uz debatēm. Saržantīni kundze. Speaking. Jā. Yeah. Pavisam ātri es tagad runāšu angļu valodā, jo es esmu sapratusi, ka tas, kas runā nīderlandiešu valodā, cilvēks samulsina. Es pārstāvu zaļos. Ja kāds ir sapratis, ka es teicu, ka Īslandē vajadzētu mācīties no mums, ja mēs runājam par ilgspējīgas zivsaimniecību, tad lūdzu saprotiet, ka tas ir tieši pretējs viedoklis tam, ko es centos pateikt. Paldies. Paldies, Vigēnina kungs, lūdzu. Paldies. Es gribēju, nu, varbūt mainīt nedaudz stilu un izteikt tikai vienu komentāru. Ļoti bieži, tad, kad mēs runājam par paplašināšanos, tad mēs paturam prātā valstis no Rietumbalkāniem. Un kaut kā mēs aizmirstam, ka arī Īslanda ir valsts, kas eh, jau tagad ved sarunas par iestāšanos Eiropas Savienībā. Mēs ļoti daudz pūliņus veltam attiecībām ar Rietumu Balkāniem, lai gan mums ir daudz labāks politiskais dialogs parlamentārajā līmenī ar eh, tām valstīm, un tas kaut kā dod iespaidu mūsu kolēģiem un draugiem Īslandē, ka mēs neesam ieinteresēti Īslandes uzņemšanā. Uh, Man reiz bija izdevība sacīt, ka problēma ar Īslandi ir tāda, ka tur būtībā nav tik, nav problēma, nav tik daudz problēmu. Tā kā realitātē mums ir jāatrod veids, kā nu, pastiprināt dialogu, palielināt savu redzamību Īslandē, tā skaitā arī mūsu politiskajās grupās, lai. Uh, mēs varētu aktīvāk ar viņiem sazināties, kas tad ir Eiropas Savienība, ko gūtu Īslanda no dalības Eiropas Savienībā. Es domāju, ka viņi mūs vedina uz, uz lielāku, uz dziļāku dialogu, un mums ir jāatsauc šiem aicinājumiem. Īslandieši izlems, vai pievienoties Eiropas Savienībai vai nē, bet eh, attiecības, ko Dartmund kungs eh, norādīja attiecībā uz to, ka nabadzīgās valsts vēlas mums pievienoties, un tad, kad tās kļūst bagātas, tad tās vairs nevēlas pievienoties. Es domāju, ka tas vienkāršo Eiropas Savienības paplašanāšanās jēdzienu, jo te jau galvenais nav nauda. Mums ir skaidri jānorāda Īslandes iedzīvotājiem, eh, jādara tas jau tagad. Uh, Te ir runa par solidaritāti, par kopīgiem mērķiem, par kopīgām saistībām. Un ja mēs prezentēsim Eiropas Savienību tikai kā tādu savienību, kas izdala naudu, tad, protams, ka cilvēki būs mazāk ieinteresēti pievienoties šādai savienībai. Tā kā paskaidrosim uh, Eiropas Savienības eh, sarežģīto būtību un nevienkāršosim to. Paldies! Paldies, tagad aicināšu izteikties referentu, viņš izteiks secinājumus par debatēm. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Gribētu pateikties visiem kolēģiem par komentāriem. Pavisam īsi noslēgumā atbildēšu uz dažiem komentāriem. Man netika uzdiet nekādu tieši jautājumu. Šeit tika runāts par zivsaimniecību. Arī tika pieminēts zivsamniecības ministrs, Islandes zivsamniecības ministrs. Es negribu iesaistīties debatēs starp abiem britu kolēģiem, starp Atkins kungu un Dartmut kungu. Tas nav mans uzdevums. Gribētu tikai piedāvāt uh, sabiedriskās domas aptaujas rezultātus Islandē, kas uh, liecina par to, ka divas trešdaļas iedzīvotāji, aptaujāto iedzīvotāju vēlas, lai šis zivsaimniecības ministrs atkāptos no amata, jo tiek uzskatīts, ka viņš nespēja pārvaldīt viņam uzticēto jomu. Bez tam Islandē ir arī plāns zivsaimniecību turpmāk pakļaut rūpniecības un turismu ministrijas pārziņai. Tādējādi tiek pārstruktūrēta visa šī tautsēmniecība, un tas viss tiek darīts uh, saskaņā ar sarunām ar Eiropas Savienību. Tālāk, Seržantīnī kundze. Atbildot jums, varētu teikt tā. Es uzskatu, ka rezolūcijā ir jāpiemina šī šķelšanās valdības vidū, jo tāda patiešām pastāv, tā ir publiski arī izteikta. Uh, Es nedomāju, ka manas izvēlētā teksta redakcija ir pārāk spēcīga. Tas ir interesants politisks fenomens. Un arī mums jāņem vērā iepriekšējo paplašināšanu pieredze. Tālāk, ja mēs runājam par mēncu jautājumu. Tas ir jautājums, kurā šobrīd notiek sarunas starp Īslandu, Fēru salām un Eiropas Savienību um, Protams, ka iestājas sarunā šis jautājums būs svarīgs. Piekrīt Sargentinī kundzei un citiem kolēģiem, kuri teica, ka Īslande var mūs iedvesmot enerģētikas jomai, tīpaši runājam par atjaunīgiem energoavotiem. Viņu sasniegumi šajā jomā tiešām ir iespaidīgi. Mēs daudz ko varam no viņiem mācīties. Gribētu pateikties Pandzērī kungam un Gomešas kundzei par viņu komentāriem un vērojumiem. Un nobeigumā gribu pateikties arī Vigēņin kungam par to, ka viņš mums atgādināja, ka kaut arī Īslanda nav Rietumbalkānu valsts, tā tomēr ir kandidātu valsts. Tas, protams, ir specifisks gadījums, šis Islandes gadījums. Es gan nedomāju, ka kandidātu valsts status ir saistīts ar bagātību vai nabadzību kādā valstī. Dārtmus kungs, starp citu, ja runājam par atbalstu eiro integrācijai, tad es eh, gribētu atgādināt, ka atbalsts sabiedrībā bija lielāks pirms krīzes nekā tagad. Uh, galvenie argumenti, kurus izmanto eiro integrācijas atbalstītāji, ir tieši eiro stabilitāte un stiprums. T šis arguments ir zaudējis savu spēku. Tādēļ problēmas atbalstam iestāja Eiropas Savienībā ir meklējums nevis Islandē, bet Eiropā, kur šobrīd piemeklēs krīzi un kur ir šīs finansiālās problēmas. Agrāk, pirms krīzes, daudz lielāka iedzīvotāja daļa Īslandē atbalstīja uh, Uh, iestāja Eiropas Savienībā. Krīzes laikā sociāldemokrāti izmantoja šo te krīzes situāciju, lai dosie ienest, lai šo iestājas jautājumu sāktu kustināt parlamentā. Un šobrīd atbalsta samazinājums sabiedrībā ir saistīts ar to, ka ir iestājušies grūti laika eiro. Tie arī ir visi secinājumi, kurus es gribēju izteikt. Mums vēl būs debats par šo jautājumu janvāra beigās. Priekšsēdētājs kundze noteikti tūdaļ paziņos visus datumus, kas mums svarīgi. Paldies, Predis kungs! Tik tiešām atgādināšu kolēģiem visus termiņus. Šodien ir notikusi pirmā viedokļa apmaiņa. Grozījums var iesniegt līdz 12. Eh, janvāra pulksten 12. 31. janvārī apspriedīsim šos grozījumus. Komitejā balsosim 6. februārī un plenārsēdē marta 1. plenārsesijā. Plenār Gribu pateikties referentam par paveikto darbu un par šo prezentāciju. Tagad pāriesim pie sastā darba kārtības punkta. Marokas līdzdalība Eiropas Savienības programmās. Tā ir viedok, tas ir atzinums par uh, asociācijas nolīgumu parakstīšanu starp Eiropas Savienību un Maroku, kas ļauj Marokai piedalīties Eiropas Savienības programmās. Uh, protokols ir jāapstiprina parlamentā. Tajā runa ir par vispārīgiem principiem, pēc kādiem Maroka piedalās Eiropas Savienības programmās. Došu vārdu Neits Uterbrok kundzē, kas ir referenta šajā jautājumā. Sibuku. Um... Paldies priekšsēdētājiem. Iesākumā gribētu norādīt tīri loģistiski raksturu detaļu, kad eh, man ierodoties zālē, uh, kungi, kuri piedāvā kafiju, šobrīd ir ārā, viņi atgriež, atteicās um, man pasniegt kafiju, varbūt mēs varētu lūgt no viņiem mazliet vairāk pieklāģības, varbūt tas nav tik svarīgi, tomēr es gribēju to sacīt, jo man vajadzēja uh, apkalpot pašai sevi. Bet tagad atgriezīsimies pie mūsu darba dokumentu. Dārgie kolēģi! Eh, Taiskaitā grupu administratori, es labprāt gribētu, lai jūs pārtrauktu savas sarunas. Un varbūt jūs varētu diskusijas turpināt ārpus zāles. Bet runājot par Eiropas kaimiņattiecību politiku un uh, Par Eiropas kaimiņu attiecībām runājot, šis ir viens no daudziem pasākumiem, kas ir jāturpina, lai varētu nodrošināt modernizāciju un pārējais procesu mūsu kaimiņu valstī. Šī stratēģija ir izklāstīta komisijas ziņojumā par vispārīgo pieeju, kurā pieņemts 2010. gadā apstiprināts eh, padomi 2000. 7. gadā, 18. jūnijā. Un balstoties uz šo paziņojumu, kom, pa, tika lēmts par veselu rindu partneru ietvaru nolīgumu ar Maroku, un šie nolīgumi attiecas uz dalību kopi, kopējās programmās, papildu protokoli 2007. gadā ir noslēgta ar Izrēlu protokols, parakstīts 2008. gada aprīlī, un ar Ukrainu arī eh, sarunas ir pabeigtas. 2007. gadā tika lemts par sarunu sākšanu ar Maroku. Un šajā sakarā ir sagatavots sākotnējs likumdošanas priekšlikums 2010. gada 17. maijā, pēc grozījumiem apstiprināts padome septembrī, un padome ir publicējis likumdošanas eh, priekšlikumu 27. Eh, septembrī 2010. gadā. Eh, ir juridiskā bāze attiecīga Lisabonas līgumā Un protokols koncentrējas uz um, Marokas dalības principiem Eiropas Savienības programmās konkrētāk. Programmās, kas ir norādītas kā prioritāras gan no Marokas, gan no Eiropas Savienības puses. Konkurētspēja, inovācijas, muitas, Cezāra un Marko Polo protokols ietver klauzulas, kas ir jātiecina uz visām Eiropas kaimiņa attiecības eh, partnerības valstīm, ar kurām ir jānoslēdz protokoli. Un konkrēti tiek norādīti konkrēti nosacījumi, kas ir attiecinājumi uz Marokas dalību katrā konkrētā programmā. Konkrēti finanšu devums, kā arī ziņošanas un izvērtēšanas procedūras, kas ir jānosaka attiecībās um, starp Eiropas Savienību un Māroku. Un teksts pārēdz to, ka puses provizori piemēro protokola nosacījums, kas ir spēkā parakstīšanas dienā. Es nezinu, vai ir nepieciešams uzskaitīt galvenos nosacījumus šajā protokolā. Būtiskais ir tas, ka Maroka var piedalīties visās esošajās un nākotnes Eiropas Savienības programmās. Maroka finansiāli piedalās Eiropas Savienības vispārīga budžeta atbilstoši konkrētajām programmām, kurā tā piedalās Marokas pārstāvji, var kā novērotāji attiecīgajos punktos piedalīties pārvaldības komitejās. Uh, uh, un eh, Marokas eh, priekšlikumi tiek skatīti eh, tāpat kā dalība valstu priekšlikumi attiecīgajos gadījumos. Tālāk Marokas dalība katrā programmā konkrēti finanšu dalība, kas iemaksājama, kā arī atskaitīšanās un izvērtēšanas procedūras tiek noteiktas uh, saskaņā ar vienošanos starp komisiju un Marokas varas iestādēm. Finanšu kontrole un revīzija tiek īstenoti, un protokols ir attiecināms uz periodu, kurā Eiropas vidusjūras nolīgums un nolīgums starp Eiropas Savienību un Maroku ir spēkā. Priekšlikums neatiecas uz Eiropas Savienības un neietekmē Eiropas Savienības budžetu, jo Maroka finansiāli piedalās Eiropas Savienības budžetā. Uh, proporcionāli savam dalības līmenim konkrētajās programmās, bet, lai finansētu savu dalību, tā var pieprasīt palīdzību saskaņā ar Eiropas kaimiņa attiecības instrumenta reglamentu. Manā priekšlikumā es uzskatīju par nepieciešamu pasvītrot to, ka visi jautājumi attiecībā uz pamat brīvībām un cilvēktiesībām ir ļoti svarīgs elements attiecībā starp Eiropas Savienību un Maroku, un Marokas dalība šajās programmās, tām ir jāsniedz savs devums attiecībā uz visu teritoriju iedzīvotājiem, tai skaitā Rietum Sahāras iedzīvotājiem. Es apzinos, ka šis ir uh, ļoti būtisks jautājums gan maniem kolēģiem, gan man, tāpēc es uzskatīju par noderīgu to pasvītrot priekšlikumos, kur es aicinu jūs sniegt jūsu piekrišanu protokolam starp Eiropas Savienību un Maroku. Un tagad no manas puses ar jūsu atļauju pēdējais komentārs personīgi raksturu un īss. Es labi pārzinu Maroku, šajā valstī uzturos bieži, un gribu pasvītrot, ka to nedrīkstētu penalizēt par to, ka tā nav e, gājusi cauri tiem pašiem procesiem, ko mēs vērojam Eģiptē, Tunisijā un citās reģionu valstīs, tāpēc, ka Maroka ir uzsākusi uh, reformu procesus jau pirms um, daudziem gadiem. Piemērojot Mohameda, karaļa Mohameda sastā uh, lēmumus, ir um, uh, panākta samierināšanās par tā saucamajiem smagajiem, jeb svinagadiem tās nav bijis vairums nevienā citā reģiona valstīs, un karalis eh, šie jautājumi strādāja eh, divreiz ir pieņemts eh, likums par sieviešu statusu, tāpat likumi par dzimumu līdztiesību, ir grozīta konstitūcija, notiek reformas, ir reforma projekts par konstitūcijas Eh, eh, grozījumiem referendums ar augstu dalību. Protams, ir arī vairāk vājie punkti, pilnīgi skaidrs, taču šī ir valsts, kurā norit reformas un būtu ļoti žēl, ka. Ja šīs reformas notik, notiek mierīgāk nekā citur, tad mēs eh, izlaistu no redzesloka to, ka tādas notiek un ka Maroka ir būtiska valsts vidusjūras otrajā krastā un tā skaitā Atlantijas krastos. Paldies, Neits Kundze, un es dodu vārdu tagad Pancēri kungam no sociāla demokrātu grupas uz divām minūtēm, ja jūs spējat iekļauties. Paldies, priekšsēdētāji. Es atkal aizstāju pie Jankungu, kurš ir referents, ēnu referents. Es jautājumā par Eiropas Savienības un Marokas protokolu, kur apspriedīs parlaments. Tas dod Marokai iespēju piedalīties Eiropas Savienības programmās un uh, darboties kopienas aģentūrās. Un uh, tur arī izklāstīti priekšnosacījumi, kas jāievēro Marokai. Maroka jau ir ieinteresēta programmās, kas saistīts ar konkurētspējas uzlabošanu un inovācijām, piemēram, Marko Polo, muitas programmu. Protokols dod uh, iespējams atbalstīt reformas Marokā un mudināt valsti turpināt šo reformu procesu. Tikai es domāju, ka tas viss atbilst kaimiņa attiecību politikas vispārējām prasībām. Un es domāju, ka Mērķis ir palielināt atbalstu tām valstīm, kas eh, īsteno demokrātiskas reformas. Ziņojumā ir eh, norādīts arī uz Marokas eh, lielāku integrāciju Eiropas Savienības iekšējā tirgu, un es domāju, ka tas pierāda, ka abas puses vēl stiprināt stratēģisko partnerību. Uh, sociālistu un demokrātu grupas nostāja ir pozitīva attiecībā uz šo ziņojumu. Mēs domājam, ka to var pieņemt un ka eh, ir vērts pie protokola apstiprināt. Paldies, Predz kungs. Paldies. Priekšsēdētā pirmkārt gribētu Nēķis kundzei pateikties par ziņojumu rakstīšanu. Gribētu teikt, ka no tautas partijas viedokļa mēs pilnībā piekrītam uh, Eh, šī te protokola apstiprināšanai par Marokas līdzdalību programmās. Tā kā Neicis kundze jau teica, arī es gribētu pasvītrot, ka šis protokols ļaus Marokai iesaistīties dažādu programmu īstenošanā, Eiropas Savienības programmu īstenošanā. Pret Maroku tad mēs izturēsimies kā pret vienlīdzīgu partneri, kā kādas ir dalība valstis, uh, Maroka dos savu ieguldījumu to programmu budžetā, kas tās interesē, un tie paši noteikumi, kas attiec uz dalību valstīm, tiks attiecināt arī uz Maroku un tās piedāvātām iniciatīvām. Manuprāt, šī nolīguma noteikumi ir pilnīgi saskaņot ar mūsu attiecības regulējošiem dokumentiem starp Eiropas Savienību un Maroku. No mūsu puses tas būs arī skaidrs signāls tam, ka mēs atbalstam šo valsti. Jūs zināt, ka šobrīd mēs runājam tikai dažas dienas pēc tam, kad tika noraidīts nolīgums zivsaimniecības jomā. Un tādēļ ir ļoti labi, ka mēs varam ieteikt atbalstīt šo protokolu to Maroku varētu tulkot kā tādu žestu, kā pozitīvu signālu, kura mērķis ir veicināt politisko un ekonomisko reformu noris Marokā. Un nobeigumā vēl gribētu norādīt uz mazu kļūdiņu, kas parādīsies tekstā. Paskaidrojuma raksta beigās ir rakstīts, ka 20 5. decembrī būs vēlēšanas. Nē, vēlēšanas notika šī gada 25. novembrī. Gribētu vērst jūs uzmanību uz šo sīko kļūdiņu, ceru, ka to izlabosiet. Paldies par uzmanību. Très bien, merci. Ļoti labi, paldies Prēdes kungam. Došu vārdu Muņīsas kundzei, lūdzu. Eh, eh, Paldies, priekšsēdētāji. Pilnībā atbalstu Neits kundzes eh, viedokli savos, savā ieteikumā. Es domāju, ka ir jāatzīst Marokas avansētais stāvoklis un sociālā un, un, un, un strateģiskā partnera nozīme Eiropas Savienībai Un jāatzīst, ka Maroka ir uzsākusi nozīmīgas ekonomiskas un politiskas pārmaiņas. Tāpat arī mums ir jāatzīst, ka Eiropas kaimiņa attiecība politikai ir jākonkretizējās efektīgā veidā un valstīm ir jādod iespēja piedalīties Eiropas Savienības programmās, ikvienai saskaņā ar tiem konkrētiem nosacījumiem, kas, par ko Eiropas Savienība ar tām ir vienojusies. Es gribu norādīt um, atsevišķas uh, uh, motīvus, kuros jau Neits Kunds norādīja, ka Marokai jādod iespēju piedalīties Eiropas Savienības programmās un visās, tas jātiecina uz visām teritorijām, taiskaitā Rietum Sahārai. Un tā, uh, dalība šajās programmās nozīmē labuma nodrošināšanu visiem iedzīvotājiem. Un e, arī tā skaitā vietējiem iedzīvotājiem jādod iespēju gūt labumu no šīm programmām. Paldies, Gomešas kundzei! Paldies! Es gribētu sveikt Nēcis kundzi ar labu uzrakstīto ziņojumu. Paldies arī par paskaidrojumiem, ko viņš šeit sniedza, pamatojot savus ziņojumu secinājumus. Mums noteikti ir jāapsveic šis eh, plašais reformu process, kas uzsācies Marukā. Tāpat jāatzīst arī tas, ka Marukai ir īpašs strateģiskā partnera status, viņa to ir pelnījusi. Es biju viena no tiem deputātiem, kas pagājušo nedēļu balsoja par to, lai tiktu pārtraukts zivsēmniecības nolīgums ar Maroku. Ne jau tādēļ, ka es būtu principā pret šo nolīgumu, bet es gribēju parādīt, ka es atbalstu pamatotas patiesas sarunas. Es gribu tādu zivsaimniecības no, nolīgumu, kurš ņemtu vērā starptautiskās tiesības un starptautiskās saistības attiecībā uz Rietumu Sahāru pilnībā piekrīt Necis kundzes paskaidrojuma rakstā ietvertē rekomendācijai. Šo jautājumu mēs nevaram vienkārši apslēpt un izlikties, ka tā nav. Eiropas Savienība vairāk kārt ir mēģinājusi noklusēt šo rietumu Sahāras problēmu. Tas nav ne mūsu interesēs, ne Marokas interesēs. Marokā ir problēma, kas ir jāatrisina. Šī problēma ir rietumu Sahāra. Šī problēma cieši saistās arī ar Eiropu. Uh, to nevar atrisināt tikai Maroka, un, un no tā labuma negūs tikai Marokas drošība. Rietum-Sahārā darbojas aktīvas teroristu grupas. Mēs nevaram uzskatīt, ka šī problēma ir pilnīgi e, nesvarīga mums un attālināt no mums. Tā ir, tas ir reģions, kurā tiek vervēti dažādi kaujinieki piekrīt Neķis kundzei. Es domāju, ka viņas teksta redakcija ir ļoti skaidrs signāls mūsu marokāņu kolēģiem. Paldies, Vegan kungs, lūdzu. Thank you very much. Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pievienoties referentei un atbalstīt viņas uh, līdzsvaroto pieeja attiecībā uz mūsu interesi veidot labas attiecības ar Māroku. Es domāju, ka šāds risinājums tiešām ir atbalstāms. Bet, kā kolēģi Gomešs kundze jau sacīja, Marokai ir problēmas ar Rietumu Sahāru. Es nedomāju, ka Maroka gudri rīkojās, eh, pasludinot eh, zivsaimniecības karu ar eh, Eiropas Savienību, tūlīt pēc balsojuma Eiropas parlamentā, kas notika pagājušajā nedēļā. Uh, mums pavisam noteikti bija ļoti pamatoti apsvērumi, kāpēc tā rīkojāmies, un es domāju, ka Marokai šis vēstījums ir jāsaprot, un gaugulā to ir raidījis demokrātiski ievēlēts parlaments, un um, tā mērķis ir aicināt konstruktīvi risināt problēmas. Nesen viesojos Rietum Sahārā, un es saprotu, ka Rietum Sahāras iedzīvotāji, kas dzīvo nometnēs, negūst nekādu labumu no sadarbības starp Eiropas Savienību un Māroku. Es domāju, ka ir jārod risinājums tādā veidā, kā to ir nodefinējusi ANO ar referendumu. Sagatavošanās referendumam jau ir veikta sadarbībā ar Marokas valdību un uh, Polisārio. Uh, un ir arī sastādīta vēlēšanu sarakstu, tā kā tas viss tagad ir politiski lēmumu ziņā. Es domāju, ka Maroka, Marokai labi klātos un būtu, ja viņi darītu to, ko no viņiem sagaida startautiskā sabiedrība, proti, ja rīkot referendumu par uh, Rietum Sahāras pašnoteikšanos. Paldies! Paldies, Arlakī kungs! Thank you. I'm associated. Paldies. Es piekrītu tiem kolēģiem, kas uzsvēra pozitīvo aspektu šajā nolīgumā. Es gribētu uzsvērt divas lietas. Pirmām kārtām mums ir jāatbalsta Marokas demokrātiskos spēkus, bet tajā pašā laikā mēs nevaram uztvert šo procesu kā pašsaprotam. Līdz šim brīdim mēs esam pieredzējuši, ka reformisti vēlas virzīties uz priekšu, bet mēs esam eh, redzējuši, mēs redzam, ka konstitucionālā reforma ir eh, diezgan vāja, un Maroka joprojām atrodas ļoti tālu no konstitucionālas monarhijas. Otrs komentārs ir jautājums par rietumu Sahāru. Manā skatījumā šis jautājums netiek pietiekami labi izskatīts dokumentā. Uh, Te ir tikai teikts, ka mēs gribētu redzēt, lai Maroka īstenotu tādu politiku, kas sniegtu labumu Rietumu Sahāras iedzīvotājiem. Es domāju, ka ar to nepietiek. Mums ir daudz skaidrāk jāuzsver, ka Rietumu Sahāra nepieder Marokai, un ja kāds nolīgums, kas, kurā netiek atzīts Rietumu Sahāras starptautiskais status, uh, nav pareizs attiecībā uz starptautiskajām tiesībām, un tas ir Eiropas Savienības princips. Būtībā es visam piekrītu, bet es gribētu norādīt, ka es būtu priecīgāks, ja būtu skaidrākas atsaucas uz šiem principiem. Paldies! Paldies ar Lakī kungam. Tagad došu vārdu Neicis kundzei secinājumiem. Paldies! priekšsēdētājs kundze. Ceru, ka kolēģi man piedos to, ka šobrīd es neieslīgšu detalizētā Rietumsaharas problemātikas izklāstā. Man likās, ka bija svarīgi pieminēt šo problēmu, jo tas ir tāds punkts, kurā tiešām ir domstarpības un rīvēšanās un šī problēma ir tādēļ jāpatur mūsu uzmanības lokā. Man ir savs viedoklis par šo problēmu, bet tā nav tieši saistīta ar šo te ziņojumu tekstu. Paldies kolēģiem, kas izteicās savu politisko grupu vārdā un kas izteica atbalstu manam priekšlikumam, ka vajadzētu atbalstīt šī protokola apstiprināšanu. Kā jau teicu, protokols tiešām ir ļoti svarīgs ir kāda lieta, pie kuras gribētu atgriezties, tā, ko pieminēja Arlakī kungs. Viņš runāja par konstitucionālās reformas priekšlikumiem Marokā. Man šķiet, ka tas ir ārkārtīgi sarežģīti konstitucionālas demokrātijas pārstāvjiem kritizēt cita veida demokrātijas problēmas. Manuprāt, konstitucionālā reforma, kas tiek ierosināta Marokā, Mm, piedāvā būtiskus, ļoti būtiskus elementus. Protams, ka ir jāskatās, kas no tā iznāks praksē. Es gribētu pieminēt vienu no šiem priekšlikumiem, jo kolēģi, kas nepazīst Marokas situāciju, varbūt to nezinās. Šķiet, ka šī reforma, piemēram, paredz to, ka frakcijās, frakcijas vairs nevarēs mainīt parlamentā, ja kāds būs ievēlēts no vienas frakcijas. Uh, Marokā situācija ir tāda, ka mm, brīnumainā kārtā pirms vēlēšanām bieži vien parādās dažādi politiskie grupējumi, kas pēc tam izšķīst parlamentā. Uh, šobrīd jauninājums paredzēs, nodrošinās to, ka būs patiesa politisko partiju pluralitāte un būs tādas stabilākas partijas, um, kas vairāk uh, turēs savus solījumus, kas iesaistīsies šajās ļoti svarīgajās debatēs un veidos koalīcijas valdību. Manuprāt, tas ir ļoti labs piemērs citām reģionu valstīm. Uh, Gribētu pateikties visiem kolēģiem par izteiktajiem komentāriem. Paldies! Paldies, Nēcis kundze. Atgādināšu, ka grozījums var iesniegt līdz 10. janvārim 2012. dienā. Un tagad, godātie kolēģi, pāriesim pie 7. darba kārtības punkta. Viedokļu apmaiņa par Eiropas parlamenta rezolūciju par bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas republikas 2011. gada progresa ziņojumu. Bez liekas kavēšanās došu vārdu referentam Holitkungam. Thank you very much. Paldies, priekšsēdētāji. Labrīt visiem. Es ļoti labi apzinos, ka man tagad šobrīd ir pirmā iespēja prezentēt ziņojumu par Eiropas parlamentu rezolūciju par 2011. gadu progresu ziņojumu par bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas republiku. Uh, Es gribētu atgādināt kolēģiem komitejā, un, ka man ir izveidojušās ļoti labas uh, attiecības ar ēnu referentiem, un es um, esmu viņus ļoti cieši iesaistījis uh, ziņojumu izstrādē. Paldies viņiem par to. Es gribētu pateikties arī visiem uh, bijušās Dienaslāvijas Maķedonijas republikas pārstāvjiem. Jūnijā man bija iespēja būt vizītē šajā valstī, ne tikai Skopjē, bet es piecas reizes esmu viesojies valstī arī citiem, ne tikai Skopjē. Biju arī vēlēšanu laikā un redzēju, cik veiksmīgi tika īstenot šīs vēlēšanas. Man bija tas gods runāt eh, desmit eh, gadu atceras konferencē, tāpat man tika uh, es, es biju uzaicināts uh, uzstāties konferencē Skopjē par, uh, kurā tik runāts par integrācijas jautājumiem. Es biju ļoti priecīgs tikties arī ar jauniešiem, ne tikai no Maķedonijas, bet arī no uh, citām Balkānu valstīm, kur tika runāts par cīņu pret rasismu. To īstenoja Nīderlandes nevalstiskā organizācija United. Es biju ļoti priecīgs piedalīties arī iepriekšējā kopējās parlamentārās eh, delegācijas sanāksmē starp abiem parlamentiem, un eh, es ļoti priecājos par to rezultātiem. Lai gan Eiropas Savienības paplašanāšanas process ir eh, ļoti politizēts, un mēs par šo politiku arī runājām šorīt, uh, Man šķiet, ka bieži vien tiek aizmirsts tas, ka mēs te runājam par veselu valsti, par, par šīs valsts iedzīvotājiem, sabiedrību, vēsturu, kultūru, un es gribētu sacīt, ka es biju ļoti priecīgs iepazīties ar šo valsti, tās iedzīvotājiem un sabiedrību, un es eh, vēl jau vairāk, pateicoties tam, vēlos, lai viņi kļūtu par Eiropas Savienības eh, dalību valsti. Uh, Un uh, šī vēlme ir uh, tikai vairojusies uh, salīdzinot ar brīdi, kad mēs uzsākām sarunas ar bijušo Dienaslāvijas Maķedonijas republiku. Kā referents es balstījos uz iepriekšējiem ziņojumiem, un jūs redzēsiet arī atsauc uz iepriekšējiem dokumentiem. Un es esmu daudz ko ienes no citām iepriekšējām rezolūcijām, darījis to ļoti labu apsvērumu dēļ. Viss, kas man pazīst, zina, ka man ir savu personīgā pieeja tiek kaut kas atspoguļos arī no manas personības, un tā kā man ir bijis tas gods kļūt par šo referentu šajā jautājumā, tad es esmu arī ietekmējis šo ziņojumu. Es šajā ziņojuma projektā esmu centies uh, ierakstīt arī savas domas. Uh, pirmkārt, attiecībā uz šo ziņojumu es esmu iestrādājis pirmajā teikumā, pirmajā punktā ļoti skaidru norāda uz to, ka mēs vēlamies, lai pievienošanās saruna sāktos, mēs vēlamies, lai tiktu noteikts, nekavējoties noteikts datums, kad jāsāks pievienošanās sarunām ar šo valsti. Es, man bija ļoti būtiski, lai Brīsele raidītu šo vēstu šai valstī un visai Eiropai. Tas ir iekļauts pirmajā punktā, pirmajā teikumā. Ziņojumā es arī pētu vairākas iespējas, kā mēs varētu virzīties uz priekšu, neietekmējot šo rekomendāciju un arī domāju par to, kāda varētu, kāds varētu būt alternatīva šai rekomendācijai. Tātad es izskatu iespēju veikt uh, pirms skrīningu procesu. Es arī pētu ārlietu ministra Papovska ierosinājumu, kur viņš izteica pirms nepilna mēneša attiecībā uz termiņu divpusējo jautājumu noslēgšanai pirms skrīninga procesa beigām, un es vēlreiz ierosinu šo te iespēju, lai mēs varētu pāriet uz otro stabilizācijas fāzi iestājas procesā. Tās ir alternatīvas, kas neietekmē rekomendāciju bet jebkurā ja gadījumā ir jābūt virzībai uz priekšu, kas attiec uz iestāšanās procesu, un tieši tāpēc es esmu arī pētījis šīs iespējas. Tāpat es arī norādu, ka status quo nav iespēja. Es arī at, atgādinu Eiropas komisijas teikto ko vajadzētu saklausīt šajā valstī, proti, ka Eiropas komisijas labvēlīgais ieteikums nav akmenī cirsts. Citāta beigas bet tajā pašā laikā es arī norādu, ka Eiropas Savienība nekādu nedrīkst uzskatīt par pašsaprotam šīs valsts Eiropas izredzes. Tad, uz, tad es esmu veltījis eh, lielu daļu teksta ekonomikas attīstībai, kur esmu runājis gan par izaugsmu, gan par makroekonomisko stabilitāti, un es domāju, ka Šī valsts ir pelnījusi uzslavas vārdus. Es tāpat arī neesmu atturējies no nopietnas kritikas attiecībā uz dažiem reformu jautājumiem. Bet šo kritikas esmu izteicis, izdarot ļoti precīzus komentārus. Uh, lai tie, kas vēlas reformas, varētu labi saskatīt, kādas tad ir tās prasības, ko mēs eh, viņiem uzliekam. Es esmu centies būt konstruktīvs vārdu izvēlē un eh, norādīt iedzīvotājiem, uh, ka tās, tie ieteikumi un uh, balstās uz savstarpēju vēlēšanos, lai viņiem izdotos. Es rakstu šo ne tikai politiķiem, bet gan arī iedzīvotājiem. Un uh, es vēlos tik tiešām, lai ne tikai politiķi, bet arī iedzīvotāji man izprast, un tāpēc es mudinu komisiju palielināt savu sadarbību ar pilsonisko sabiedrību. Daži gan man saka, man tā nevajadzētu rīkoties, jo tas ir parlaments ziņojums, bet gal galā es viņus vienlaikus arī gribu apsveikt par panākumiem basketbola čempionātā. Es eh, biju šajā valstī redzējuši svinības, un ja mēs parādam, ka mēs tik tiešām esam uh, kopā ar cilvēkiem, tad, kad viņi kaut ko svin, tad, manuprāt, mums ir lielāka iespēja ar viņiem panākt dialogu arī citās jomās. Es domāju, ka vīzu liberalizācijas jautājums ir ļoti būtisks mūsu attiecībās, un es esmu pārliecināts, ka šeit Eiropas parlamentā mēs šīs viņa tiesības atbalstīsim. Galvenais punkts. Es nemēģinu būt par vidutāju. Mums ir vidutājs ANO. Es esmu centies eh, mazināt šīs te cerības ne tik tikai eh, kā, kā referents. Tas nav, tā nav man, tikai mana problēma, un ja es tā nerīkotos, tad tas darīja tikai lielāku ļaunumu nekā labumu. Es esmu konsekventi centies un centīšos šajā ziņojumā izdarīt konstruktīvu spiedienu uz visām pusēm, gan uz Atenām, gan uz Skopju un norādīt, ka mums ir nepieciešama godīga vienošanās, kas būtu pieņemama abām strīdā iesaistītajām pusēm. Es domāju, ka tā ir labākā nostāja, kādas var uzņemties. Un tāpēc es esmu iekļaus šeit tekstu no iepriekšējām rezolūcijām par to, ka Pēdējos piecus gadus tā ir bijusi trešā veiksmīgākā valsts pasaulē regulatīvo reformu veikšanā par to, ka komisija tiek lūgta izstrādāt eh, vidutāju mehānismu divpusējo strīdu risināšanā. Tā skaitā arī ar esošajām Eiropas Savienības dalību valstīm. Taču es esmu centies arī norādīt, ka uz starptautiskās tiesas lēmumu un ka būtu vēlams panākt progresu pirms sarunu sākšanas, un es esmu arī aicinājis eh, valsti noteikti, kā viņi vērtē Eiropas tiesas eh, nolēmumu. Visbeidzot, uh, Es aicinu Eiropas Savienību nevis atrisināt šo strīdu, bet tad, kad tas tiks taisnīgā ceļā atrisināts, es vēlos, lai mēs pārliecinātu iedzīvotājus šajā valstī. Tur, es domāju, ka tur būs referendums, un es domāju, ka mums ir jāpasaka, ka mēs palīdzēsim šajā referenduma kampaņā. Un treškārt, es gribētu teikt, ka ja valsts gūs panākums, panākt panākot vispārreiz reformas, tad es domāju, ka tas pats par sevi palīdzēs šo vidi, šo gaisotni uzlabot, lai atrisinātu arī šo problēmu saistībā ar nosaukumu. Es vienu reizi ziņojumā esmu lietojis vārdu maķedoniešu. Tas ir astotajā punktā ļoti skaidri pateikts. Uh, tāda kādreiz bija Eiropas komisijas nostāja. Eiropas komisija vēlējās izmantot šo apzīmēju maķedoniešu, bet šogad tā kļūpa par lielu problēmu šajā valstī, proti, ka netiek lietots vārds maķedoniešu attiecībā uz kultūru, attiecībā uz valodu un uh, uz šīs valsts identitāti. Un uh, Tad, kad komisijas progresa ziņojums nāca klajā, tad šo vēstījumu ļoti negatīvi uztver. Tā ir ANO prakse, Tā ir pilnībā savietojama ar starptautiskās tiesas nostāju. Es neesmu iekļāvis šo vārdu, lai kādu izprovocētu, bet es domāju, ka mums tiešām ir jānorāda, ka mēs esam uzklausījuši reakciju šajā valstī, un es ļoti rūpīgi klausījos kopīgās parlamentārās komitejas locekļu teiktajā, un es viņiem arī norādīju, ka ja viņi varētu panākt savstarpēju vienošanos, tad es uh, arī to ierosināt šīs parlamenta komitejas tekstiem un pārstrādāt tekstu un iekļaujot šo vārdu šajā punktā, es domāju, ka es esmu šo solījumu arī izpildījis. Kopējā parlamentārajā komitejā tika izmantots vārds, ka sagaida, ka komisija lieto šo vārdu. Es domāju, ka tas ir tāds diplomātiskāks veids. Laikam mans laiks ir beidzies, es nerunāšu par citiem eh, ierosinājumiem attiecībā uz reformām. Ļoti rūpīgi uzklausīšu kolēģu teikto debatēs un mēģināšu atbildēt uz jautājumiem, bet es gribētu jums, man kolēģi parlamentārieši, sacīt, status quo nav iespēja Es esmu priecīgs par to, kāds progress ir panākts attiecībā uz Serbiju un Melnkalni, un es esmu priecīgs, ka Serbija kļūs par nākamo dalību valsti, bet es arī ceru, ka bijusī Maķi... Dienvidslāvijas Maķedonijas republika netiktu aizmirsta, un ja tas tā būs, tad es jums norādīšu, ka šajā valstī tas nesīs negatīvas seks, reģionālā stabilitāte smagi cietīs un arī paplašināšanās process kā tāds tiks negatīvi ietekmēts. Tā kā tad, kad mēs domāsim par nākamo paplašināšanos, tad es gribētu, lai jūs padomāt arī par šīs valsts uzņemšanu, un es vēlos, lai mēs kā parlaments savā rezolūcijā aicinātu to rīkoties. Paldies! Paldies, Hovitkungs! Ir pieteikušies seši runātāji. Pēc dažām minūtēm jāsāk balsošana. Tādēļ es gribētu uh, kolēģiem, uh, kolēģis aicināt runāt ļoti, ļoti īsi. Kovačev kungs, lūdzu. Благодаря на колегата Ховиц за това. Priekšsēdētā kungs, es gribētu pateikties kolēģim Hovit kungam par šo te ziņojumu. Šajā ziņojumā tiek uzskaitīti visi uh, bijušās Dienaslavijas Maķedonijas republikas gūtie panākumi, mēs vēlamies eh, izdalīt šo te Eiropas integrācijas procesu kā atsevišķu procesu. Es domāju, ka tas nav iespējams, jo Eiropas integrācijas procesā tikai un vienīgi šādā procesā ir iespējams atrisināt pagātnes problēmas. Mēs savās rezolūcijās ļoti bieži esam ierosinājuši veidot tādas uzticības tilts ar kaimiņu reģioniem. Uh, un tas būtu piemērots ierosinājums arī attiecībā uz bijušo Dienaslāvijas Maķedonijas republiku. Diemžēl lietas būtība ir, un realitāte ir savādāka. No Eiropas parlamenta puses tāds ierosinājums nav izskanējis, nav izskanējis. Uh, ierosinājums attiecībā uz Bulgārijas un Maķedonijas vinumdienām un eh, joprojām eh, Maķedonijā ir eh, tāds vēstures grāmatas, kurās tiek kūdīts naids pret Bulgāriju, un Maķedonija ir vienīgā valsts, kas negatīvi kas savu identitāti veido negatīvā ceļā. Viņi saka, ka mēs neesam maķedonieši, tāpēc, mēs esam maķedonieši, tāpēc, ka mēs neesam bulgāri, un es domāju, ka tas kaitē. Ka identi, šai valsts identitātei kā tādai, bet eh, mēs nedrīkstam būt iecietīgi pret eh, šādiem notikumiem. Mēs nedrīkstam mierīgi noraudzīties. Mēs neesam pret to, ka maķedonieši sauc sev par maķedoniešiem, bet mums jāapzinās, ka tas pats attiecas arī uz naida izpausmēm. Uh, kas izskan no bijušās Dienvidslāvijas puses. Es ļoti ceru, ka mūsu partneri Maķedonijā varēs atbrīvoties no savas pagātnes un kopīgi mēs varēsim raudzīties Eiropas nākotnē. Paldies, Vikēņinkungs! Gribētu jūs aicināt izteikties neilgāk kā pusotru minūti. Ai. Paldies, priekšsēdētāji. Es runāšu pavisam īsi. Pirms es gribētu apsveikt Hovitu kungu par ieguldīto darbu. Diemžēl pēc eh, nesenajiem notikumiem viņam nācās tā steidzam kļūt par referentu, bet viņš ir ļoti labi pastrādājis un viņš ļoti labi pārzina situāciju saistībā ar Maķedoniju un attiecības starp Eiropas Savienību un Maķedoniju. Es gribētu teikt, ka Mums, kā viņš jau norādīja, ir jārod veids, kā no šīs strupceļa izkļūt, jo šobrīd valstī situācija pasliktinās dažādu apsvērumu dēļ, bet um, tas ir tikai viens no iemesliem, kāpēc valsts nevar sākt sarunas un kāpēc jau trešo gadu pēc kārtas šīs sarunas bu bu buksē. Eiropas komisija jau trešo gadu uh, ierosina sākt sarunas padomē, bet tas nevar, tās nevar sākties. Protams, te ir dažādi delikāti jautājumi, jāņem vērā Grieķijas puses nostāja, bet tāpat arī jāredz, cik sarežģītā stāvoklī šobrīd atrodas pati Maķedonija. Un tāpēc mēs, protams, neesam tāds parlaments, kas var veikt, vēst sarunas vai mēģināt rast risinājumu. Viss ir abu valdību rokās galvenokārt. Bet, protams, tas nenozīmē, ka mēs nevaram paust savas idejas par uh, to, kā nākotnē varētu šīs attiecības attīstīties. Mēs uzskatām, ka šobrīd ir pienācis īstais brīdis, lai abas valsts ņemtu vērā Maķedonijas valdības iniciatīvu un tāpat arī, lai tiktu ņemta vērā politiskā situācija Grieķijā. Nu, vismaz, lai sāktu, lai atsāktu sarunas par šo jautājumu. Es neiedzināšos detaļās. Protams, vēst, politiskie vēstījumi no Maķedonijas puses ļoti bieži ir negatīvi vērst pret citām kaimiņu valstīm, bet mums no šī parlamenta ir jāraid vēstījums, ka Maķedonijai apkārt nav ienaidnieka, mums rūp šīs valsts attīstība. Un es domāju, ka šis te psiholoģiskais moments varētu arī izmainīt Maķedonijas valdības nostāju. Paldies, Kasulīdes kungs! Merci, madam prezident. Paldies, priekšsēdētāja kundze. I want to congratulate Mr. Howitt. Es gribētu arī apsveikt Howitt kungu, un es eh, gribētu teikt, ka viņš ir pareizā ietvarā pareizi arī norādījis uz to, kāda šī parlamenta loma tīpaši vēršot uzmanības to, ka visi vēlas, lai varam sākt sarunas ar Eiropas Savienību par iestāšanos, un lai tas notiktu nekavējoties, tad, kad visi apstākļi tam būs atbilstoši, lai varētu šīs sarunas turpināt. Un es arī pieņemu to, kādā veidā viņš izprot šī parlamenta lomu attiecībā uz uh, strīdu par nosaukumu, kā tas ir izklāstīts septītajā punktā. Bet es gribētu lūgt referentu pārskatīt to, kā ir noformulēts devītais punkts. Mēs uzskatām, ka jo vairāk priekšnosacījumu abām pusēm tiks uzlikti, jo sarežģītāk būs atrisināt strīdu. Un šajā gadījumā, ja mēs atzinīgi vērtējam šīs valsts valdību, piedāvājam piedāvāt noteiktu termiņu, uh, tas tik tiešām pamudina radīt jauns priekšnosacījums, kas, protams, neatvieglos problēmas atrisināšanu. Kas attiecas uz ideju par konstitucionāliem grozījumiem, lai izveidotu strīdus risināšanas mehānismu, es nezinu, vai tas ir reāli iespējams. Un kāpēc tad nevarētu būt šāds strīdus risināšanas mehānisms? Piemēram, attiecībā, nu, kā tas ir attiecībās apvienoto karalistu Eiropas Savienību eiro risinā, krīzes risināšanā. Paldies! Nākamā runātāja. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribētu pateikties Howard kungam par šo ļoti sabalansēto tekstu un uh, par uh, viņa centieniem tik īsā brīdī izstrādāt ziņojumu. Uh, Man liekas ļoti interesants eh, jaunais formāts, kādā referents prezentēja savu ziņojumu. Tas ir tāds daudz dinamiskāks un daudz skaidrāk parāda problēmas, kā, ar kādām saskaras šī valsts. Trīs pavisam īsi komentāri. Man šajā tekstā trūkst atsauc, kas par, piemēram, par vēsturi. Piemēram, Skopje, Skopjas nostāja pagātnē ir radies ļoti negatīvas eh, atsauksmes kaimiņu valstīs. Eh, kolēģis Kovačaks jau tikko to pieminēja. Šī te valdības eh, nostāja nepalīdz sarunām reģionā un uh, kopējās uh, izpratnes veidošanā. Eh, referents teica, ka status quo netiek izskatīt kā iespēja. Es tam pilnībā piekrītu, bet to izlēma padome. Piemēram, sākot, ka status quo nav, tā, tāda iespēja nav, tad uh, gal galā tas attiektos arī uz Melnkalnu un Serbiju. Bet šī padome nolēma, ka status quo uh, tiek saglabāts, tātad kandidātu valsts status vēl netiek piešķirts. Treškārt, jums pilnīgi taisnība, ka daudzos gadījumos referents, tas netatiec tikai uz uh, vairumu gadījumu, bet arī uz citām valstīm, ir mēģinājušas uzņemties vidutāju lomu. Tas nav pareizi, tas nepalīdz uzlabot situāciju un parasti tiek iegūts pretējs rezultāts. Lielas paldies, un es jau domāju, ka mums būs uh, iespēja detalizētāk izteikties par šo tekstu. Nikolai Kundze. Paldies, priekšsēdētājs Kundze. Arī es gribētu pateikties Hovita kungam par ziņojumu. Gribu pateikt tikai divas lietas. Es uzskatu, ka preses brīvība noteikti ir jāpiemina ziņojumā Šobrīd uh, fairumā ir dažas problēmas ar to. Un otra lieta, kas svarīga gan fairumam, gan arī mums, ir starptautiskās tiesas lēmums. Šis spriedums ir ļoti cieši saistīts ar Grieķijas lēmumu bloķēt vārda jautājumu atrisināšanu. Mums ir jārespektē juridisks tiesas spriedums noteikti. Jautājumā par minoritātēm. Domāju, Ma Maķedonijā mēs varam vērot progresu šī jautājuma risināšanā. Bet, diemžēl, viss vēl nav izdarīts pilnībā minoritāšu tiesības vēl nevar tikt uzskatīts par ievērotām. Paldies, Kornelisen kundz, lūdzu. Paldies. Paldies priekšsēdētājs. Arī gribētu apsveikt Hovid kungu, uzteikt viņu par ļoti labo ziņojumu. Es ļoti priecājos par desmito punktu saistībā ar šķirēties mehānismu. Pie Tas ir Kukana kunga un manis pašas garbērns iepriekšējā ziņojumā. Un tas ir ne tikai tāds divpusējs process, kas līdz šim ir kavējis eh, politiskos procesus. Es domāju, ka mums kā Eiropas Savienībai vajadzētu palīdzēt risināt jautājumus eh, tā vietā, lai ļautu mm, šim jautājumam traucēt eh, iestāšanās procesu. Es redzu, ka daudz eh, uzmanības tiek pievērsts eh, diskriminācijas jautājuma apkarošanai, piemēram, seksu, seksuālās diskriminācijas jautājuma apkarošanai un citiem. Runājot par dzimumu orientāciju un attiecīgo likumdošanu, jā, jāsaka, ka Maķedonijas valdībai agrvai vēl būtu uh, šie jautājumi jārisina un jāgroz likumdošana, cer, ka tas notiks eh, drīzāk. Runājot par albāņu minoritāti, man satrāc tas, ka ne, nesenās problēmas Kosovā ir eh, pārcelšās arī uz eh, Maķedoniju. Un uh, daudzi politiskie līderi kurina vēl lielāku naidu starp etniskajām grupām, un es domāju, ka vajadzētu šo jautājumu arī pieminēt ziņojumā. Mēs ir šajā sakrībā iesniegsim vairākas grozījumus, bet visā citādi mēs esam kopumā apmierināti ar šo ziņojumu. Apsveicu jūs! Paldies, Tānuka kungs! Paldies, priekšstādātāji! Es arī gribētu apsveikt Ričardu Haudu, un uh, viņš, es jau viņ, viņam pateicos, viņš jau pieminēja šo sēnu referenci, es gribētu īpaši apsveikt viņu par 45. Uh, punktu kur viņš apsveic valsti ar lielisko sasniegumu Eiropas basketbola čempionātā. Mana grupa ar nožēlu vērtē padomes e, secinājumus attiecībā uz sarunu sākšanu, un es domāju, ka starptautiskās tiesas atzinums par e, jautājumu attiecībā uz viņu kandidatūru ANO. Ah, vieš lielāku juridisko skaidrību attiecībā uz Grieķijas eh, starptautiskajām saistībām, un es domāju, ka tas mudinās Atēnu, Atēnām drīzāk mēģināt panākt risinājumu strīdā par nosaukumu un neiekmēs Maķedonijas tiesības sākt sērunas. Tas ir jautājums par, par tiesībām sākt sarunas eh, ar eh, nosaukumu likumu, un es domāju, ka nav nekāda pamatojuma, kāpēc Maķedonijā tiek šis tiesības bloķēts. Tā ir maz labklājīga un neatkarīga tauta, tā sabiedrība ir diezgan delikāta, un, un tai ir jāsadzīvo ar Ohrids pam, pamatnolīgumu, un tāpēc ir ļoti būtiski, lai mēs atbalstītās multikulturālo sabiedrību un stabilu Maķedoniju, bet ja mēs viņus 6-7 gadus turēsim kā kandidātu valsts un eh, neļausim pāriet nākamajā sarunu procesā, tad tas viņiem nepalīdzēs. Tas destabilizēs valsti, viņu ekonomiku un sabiedrību, un es domāju, ka mums tik tiešām ir ļoti steidzami jāraugās, kā uzlabot eh, viņu iespējas eh, nākamajā, un lai nākamajā Eiropas samitā viņi saņem zaļo gaisu. Mēcēra e grupa ir Maķedonijas draugs, un tā tā būs arī turpmāk. Kirilo kungs, vienu minūtu lūdzu. Paldies priekšsēdētāju. Apsveic mūsu kolēģi Ričardu Hovit kungu. Tā kā nav laiks, es tikai gribētu koncentrēties uz 22. punktu. Es atbalstu to, ka tiek aicināts palielināt centienus, jo tas ir ļoti būtiski stabilitātes nodrošināšanai arī attiecībās ar kaimiņu valstīm. Es gribētu tikai norādīt uz vēsturiskajām atšķirībām, kas ir saistītas ar identitātes veidošanas process, kas joprojām turpinās. Mums vajadzētu vērst uzmanību arī uz vēstures faktu interpretāciju. Visam konkrēto 22. punktā mums vajadzētu ieskatīties šajās mācību grāmatās. Es esmu redzējis tiešām šausmīgus piemērus par to, ka tiek veidot negatīva attieksme pret kaimiņu valstīm. Uh, Un eh, tas nav tikai balstoties uz etniskiem apsvērumiem, tur ir arī politiski apsvērumi. Es varbūt varētu arī dot jums kāds piemērs. Tā kā kopīgās komisijas, kas varētu izstrādāt mācību grāmatas, nu varbūt pat eh, vēsturnieku tikšanās darba grupas, kas izvērtē šos notikumus. Kaut kas tāds būtu ļoti nepieciešams. Es gribētu sacīt, ka, protams, uh, daži Maķedonijas pārstāvi ir norādījuši, ka tad, kad mēs pievienosimies Eiropas Savienībā, tad to visu labosim. Nu, varbūt, ka tāpēc labāk ir sākt sarunas, lai uh, dialogu procesā mēs varētu rast labus pamatus, uh, labu kaimiņā tiecībēdošanai. Pieterlis kungam tiek dots vārds kā pēdējiem runātājiem. Hvala lipa, gospa predsedujoča. Paldies, priekšsēdētāji. Es esmu viens no tiem deputātiem, kas nepriecājas par šo ļoti sarežģīto un uh, satraucošo situāciju. Mēs redzam, ka kan attiecībās kandidātu valsts tiek izmantoti dažādi nosaukumi un uh, tas liedz gūt progresu, un mēs redzam, ka dažkārt augstranga ierēģi pat neizmanto šīs valsts vārdu, un dažkārt mūsu debatas līdzinās jautāju mūžīgiem strīdam par to, kas bija pirmais ola vai uh, cāls. Es domāju, ka mums ir jārod konstruktīvs veids, kā izkļūt no šīs situācijas. Taču, lai uh, radītu, taču vispirms mums ir jāsāk ar cieņu izturēties pret identitāti. Es domāju, ka tas ir jautājums par precedentu, ka tiek apšaubīt valsts identitāte, un tas pats attiecas arī uz nosaukumu, kādā mēs dēvējam tās valodu. Es gribētu arī norādīt, ka paskaidrojuma sadaļā bija vērojama tendence neizmantot īpašu vārdu attiecībā uz maķedoniešu valodu. Es esmu turpinājis to izmantot. Es domāju, ka situācija šobrīd ir pat pasliktinājusies, un es pat nezinu, kā es justos, ja kāds man paziņot, ka, man vai, ka es vairs nedrīkstu sevi saukt par slovēni, vai ka man ir jāmēģina rakties vēsturē, lai atrastu sev kaut kādu citu apzīmējumu. Šajā parlamentā jau vairāk kārt ir norādīts, ka pret vēsturi ir jāizturs ar cieņu, un uh, Un tāpēc es nedomāju, ka mēs nedrīkstam atgriezties pārāk senā vēsturē. Es vēlos, lai kaimiņi runātu un vienotos par šiem jautājumiem un lai mēs gūtu panākumu savstarpējas uzticības un cieņas gaisotnē. Paldies, Pēteris Kungs, mēs esam pabeiguši šo punktu skatīt. Atgādinu, ka 10. janvārs 12. ir grozi iesniegšanas termiņš un es gribētu pateikties Solvīts kungam. Tagad mēs pāriesim pie balsošanas un. Ar jūsu atļauju, Sairus Šoļs, kas jau nav ieradies, mēs sāksim balsojumu ar Vatsonu kungu ziņojumu. Ziņojuma projekts par priekšlikumu Eiropas parlamenta ietiekumam padomē par konsekventu politiku attiecībā uz režīmiem, pret kuriem Eiropas Savienība piemēro ierobežojušas pasākumus, kad šo režīmu vadītāji Eiropas Savienības teritorijā īsteno savas personīgās un komerciālās intereses. Vai visiem ir balsošanas kartes? Sākam. 36. grozījums par pret atturas pārbaudām 36. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtais kompromiss par pret, atturas pieņemts. 39. grozījums par, pret, atturas sociālisti būtu labi, ja piedalītos. Es redzu, ka sociālisti ir zālē. Pieņemts. Nezinu, ko viņi gribēja darīt, saka priekšsēdētāji. Sākam. 39. par, pret, atturas pieņemts. Piektais kompromiss par pret atturas pieņemts. Sestais kompromiss par pret atturas pieņemts. 50. grozījums par pret atturas pieņemts. 51. par pret atturas noraidīts. 52. par pret atturas pārbaudām elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Sairus Švolskis. Noraidīts. 53. par. Pret. Atturas pieņemts. 54. par. Pret. Atturas noraidīts. 7. kompromiss par. Pret. Atturas pieņemts. 59. grozījums ir izņemts, pāriem pie 63. grozījuma dod vārdu referentam Vatsonkungam. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu piedāvāt mutisku grozījumu grozījumam, kurš eh, ir apspriest grupās. Mutiskais grozījums būtu ieviest tasošās sankciju režīmu stingri un konsekventi, lai izvairītos no dubultu standartu piemērošanas. Es domāju, ka to kolēģi var atbalstīt. Par mutisko grozījumu pret atturas pieņemts. 61. grozījums par pret atturas noraidīts. Pārbaudām elektroniski 61. par. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais ir 62. par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 atturas noraidīts. 74. 75. par pret atturas noraidīts. 76 par pret. Pārbaudīsim elektroniski sākam balsot 76. Beidzam balsot. pieņemts. 77 par pret atturas noraidīts. 78 par pret atturas. Pārbaudām elektroniski 7 numur 78. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 81 par pret atturas. Pārbaudām elektroniski, sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais kompromiss par pret atturas pieņemts. 87 par pret atturas pārbaudām. 87 sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. 88 par pret saturas noraidīts. 89 par pret atturas noraidīts. 90 par pret atturas pārbaudām as 90. Beidzam balsot. Pieņemts. 93 par pret atturas pārbaudām Izskatās, ka noraidīts pārbaudām. Sākam balsot, 93. Beidzam balsot. Pieņemts. 94 par. Pret. Atturas pieņemts. 95 par. Pret. Atturas noraidīts. 96 par. Pret atturas noraidīts, 97 par, pret atturas pieņemts, 99 par, pret atturas noraidīts, 100 par, pret atturas pārbaudām simtais. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. 11. kompromiss. Par, pret, atturas pieņemts. 12. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 107 par, pret, atturas pieņemts. 108 par, pret, atturas noraidīts, 109 par pret atturas noraidīts, pārbaudām elektroniski, 109 sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts esmu jūs jau nogurdinājusi, jo daudzi nebalso. 113, 114 par, pret, atturas noraidīts. 115 par, pret, atturas pieņemts. 117 par, pret. Ir, grūtības ir sociālistiem, jo nebija skaidrs 117 par. Pret atturas noraidīts, e, pie atvainojiet pieņemts 113. E, kompromiss. 117. tas ir pieņemts. Labi, pārbaudām 117. Sākam balsot. Beidzam balsot. ar lielu vairākumu pieņemts. 13. kompromiss par pret apturas pieņemts. 122 par pret apturas pieņemts. 14. kompromiss par pret apturas pieņemts. 126 par pret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 132 par, pret atturas pieņemts. 133 par, pret atturas pieņemts. 134 par, pret atturas. Manuprāt, noraidīts. Pārbaudīsim. Sākam balsot. 134. Beidzam balsot. Noraidīts. 136 par pret atturas pieņemts. 16. kompromiss par pret atturas pieņemts. Piekt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 manuprāt, pieņemts. Desmitais par pret atturas, noraidīts, 11 par pret atturas, noraidīts, 12 par pret atturas, pieņemts, 13 par pret atturas, noraidīts manuprāt, jāpārbauda. Sākam balsot numur 13. Beidzam balsot. Pieņemts. 14 par. Pret sociālisti ir tiešām noguruši, viņiem vajadzētu nelielu atvaļinājumu. Vai jūs nevarētu visu laiku komentēt, kā balso sociālisti, tāds gan balss no zāles? Bet jūs nebalsojat. Četrpadsmitais grozījums eh, pret saturas pieņemts. Pirmais kompromiss par pret atturas pieņemts. 19, 20 par pret atturas pieņemts. 21 par pret atturas jāpārbauda. 21. Sākam balsot. Beidzam balsot.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 manuprāt, pieņemts. Pārbaudīsim 29. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais kompromiss. Par pret atturas pieņemts. 34 par pret atturas pieņemts. 35 par pret, at, manuprāt, pieņemts, pārbaudām. 35. sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais grozījums par pret atturas pieņemts. Otrais grozījums par pret atturas pieņemts, trešais par pret atturas pārbaudām, trešais grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtais par pret atturas pieņemts un galīgais balsojums Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar lielu vairākumu apsveicam referentu Vacankungu. Euh, nous allons passer maintenant au vote du rapport. Un kungi pāriesim pie nākamā balsojuma Zariša Vorska ziņojums Eiropas Savienības ārpolitika attiecībā uz BRICS valstīm un citām jaunām lielvarām mērķi un stratēģijas. Pirmais kompromiss, kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Otrais kompromiss, kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 69. grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Trešais kompromiss. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 80. grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Manuprāt, 80. grozījums ir noraidīts. Amendement 80, 82. 81, 82 grozījums. Kurš par? Pret, atturas, pieņemts. Ceturtais kompromiss. Kurš par? Pret, atturas, pieņemts. 94. grozījums. Kurš par? Pret, atturas, pieņemts Man šķiet noraidīts, bet pārbaudīsim elektroniski. Balsosim par 94. grozījumu, lūdzu, beidzam balsot. Grozījums noraidīts ar vienas balss pārsvaru. 95. kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. Atvainojiet, pieņemts, saka priekšsādātāja. 96. kurš par? Vēlties pārbaudīt? Labi, pārbaudīsim elektroniski, balsojam par 95. grozījumu. Lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 96. grozījums, kurš par? Pret, atturas, pieņemts. 97. kurš par? Pret, atturas, pieņemts. 98. kurš par? pret, atturas, pieņemts. 99. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 100. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 101. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 102. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 103. kurš par, pret, atturas, pieņemts. Piektais kompromiss, kurš par? Pret, atturas, kompromiss pieņemts. 113. grozījums, kurš par? Pret, atturas, noraidīts. 114. kurš par? Pret, atturas, noraidīts. Sestais kompromiss, kurš par? Pret, atturas, pieņemts. 116. grozījums, kurš par? Pret, pret, atturas, pieņemts. 117. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 7. kompromiss, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 126. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 8. kompromiss, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 138. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 9. kompromiss, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 145. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 10. kompromiss, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 153. grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudīsim elektroniski, ja vēlaties. 153. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. Thank you.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 157. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 11. kompromiss, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 164. grozījums, kurš par, pret, atturas, man šķiet, ka pieņemts. Tālāk. Ceturtais grozījums divās daļās. Pirmā daļa, kurš par, pret, atturas pieņemta. Otrā daļa, kurš par, pret, atturas noraidīta. Piektais grozījums, kurš par, pret, atturas noraidīts. Sastais grozījums, kurš par, pret, man šķiet, ka pieņemts, bet labāk pārbaudīsim elektroniski. Sastais grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. Septītais grozījums, kurš par, pret, atturas. Šķiet, ka šoreiz ir problēmas tautas partijas blokā. Septītais grozījums. Kurš ir par septīto grozījumu? Kurš ir pret? Kurš atturas? Pārbaudīsim elektroniski arī šo balsojumu. Septītais grozījums. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. Astotais grozījums, kurš par? Pret? Noraidīts. Devītais grozījums, kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Desmitais, kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Divpadsmitais grozījums, eh, kompromiss, kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 18. grozījums, kurš par, pret, atturas pieņemts. 13. kompromiss, kurš par, pret, atturas pieņemts. Atvainojiet, saka priekšsēdētāji, mēs aizmirsām 11. grozījumu. Atgriezīsimies pie tā 11. kurš par, pret, atturas, noraidīts. Tālāk 23. grozījums, kurš par, pret, atturas, man šķiet pieņemts. 24. 25. grozījums, kurš par, pret, pieņemts. 26. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 14. kompromiss, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 36. grozījums, kurš par, pret, atturas pieņemts. 37. kurš par, pret, atturas pieņemts. 38. grozījums divās daļās. Pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, noraidīta. Otrā daļa, kurš par, pret. <clears throat> Otrā daļa ir pieņemta. 39. grozījums, kurš, kurš par, pret, atturas, noraidīta Pārbaudīsim elektroniski. 39. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 40. kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 41. 42. divās daļās. Pirmā daļa, kurš par? Pret? Atturas? Pieņemta. Otrā daļa, kurš par? Pret? atturas noraidīta. Nu, pārbaudīsim elektroniski. 41. 42. grozījums, otrā daļa. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 43. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 15. kompromiss, kurš par, pret, atturas pieņemts. 50. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 51. kurš par pret atturas pieņemts. Pirmais grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Otrais, kurš par, pret, atturs pieņemts. Trešais grozījums līdz ar to atkrīt. Pārējiem pie DV apakškomitejas atzinuma. Pirmais grozījums, kurš par, pret. Mēs nevaram balsot blokā. Tātad pirmais grozījums noraidīts, otrais grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Trešais, kurš par, pret pret, atturas pieņemts. Ceturtais grozījums, kurš par, pret, atturas pieņemts. Piektais grozījums, kurš par, pret. Šo balsojumu pārbaudīsim elektroniski. Piektais deve komitejas grozījums. Sākam balsot, beidzam balsot. Grozījums norādīts ar vienas balss pārsvaru. Sestais grozījums, kurš par? Pret atturs pieņemts. Septītais, kurš par? Pret atturs noraidīts. Astotais grozījums, kurš par? Pret atturs noraidīts. Devītais grozījums, kurš par pret atturas noraidīts. Desmitais grozījums, kurš par pret atturs pieņemts. 11. grozījums, kurš par pret. Man šķiet, ka šīs grozījums ir noraidīts. 12. kurš par pret atturs noraidīts. 13. kurš par pret atturs noraidīts. 14. kurš par pret atturs noraidīts. 15. par pret pret, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 16. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 17. kurš par, pret, atturas, noraidīts. Apsvērums A, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Apsvērums B divās daļās. Pirmā daļa, kurš par, pret pret, atturas pieņemta. Otrā daļa, kurš par, pret, atturas, otrā daļa noraidīta. Un tagad galīgais balsojums, sākam balsot. Ja visi ir nobalsojuši, tad pietrūkst vēl viena balsotāja, saka priekšsēdētāja. Tagad ir arī šis cilvēks, beidzam balsot, pieņemts ar lielu balsu vairākumu, sveicu Zaļu Švorska kungu. Lielas paldies visiem, kas strādā pie šī ziņojuma. Līdz ar to šī rīta darba kārtība ir izsmelta. Landsbergi kungs, jūs gribējāt kaut ko teikt? Ok, alizī. Lūdzu, Landsbergi kungs. Thank you, thank you, madam. Paldies, priekšsēdētāji. Es pavisam īsi gribētu paskaidrot savu balsojumu. Kas mani satrauc šajā dokumentā? Tagad mēs esam pieņēmuši tādus punktus, ka BRICS valstis tiek uzskatītas par vienu konsolidētu lielvaru. Un tas neatbilst patiesībai, vismaz ne pagaidām. Būtu bijis labāk, ja mēs būtu koriģējuši šo ziņojumu, bet to mēs neizdarījām, un tagad mēs paziņojam, ka BRICS, mūsuprāt, šajā dokumentā ir viena jauna lielvara, un tas ir nepareizi. Varbūt, ka mūsu ziņojums līdz ar to nav tik progresīvs un pozitīvs, kā tas šeit tiek prezentēts. Nu, piemēram, es mēģināju iesniegt vairākus grozījumus. 13. grozījums bija vērsts uz to, lai vērstu jūsu uzmanību uzsakojušo. Uz tad, kad mēs eh, sveicam šādas te vienības izveidošanos kā tādu ekonomisku spēku pasaulē. Jo mēs uzskatām, ka tas veido pasauli par daudz polāru pasauli. Es personiski gan domāju, ka ar Briks izveidošanos šī uh, multipolārā sistēma patiesībā izveidojas atkal par bipolāru sistēmu. Ir Eiroatlantiskā vienība un citi, tā iepratīm citas lielvaras, kurām priekšgalā Krievija un Ķīna. Domāju, ka mums tas jāpaturprātā. Mēs nedrīkstam pārāk daudz slavināt šo te valstu attīstību tādā virzienā. Ja, tās, ja šī sistēma iesakņosies, tad Eiropas Savienība tiks izstumta aizvien vairāk un vairāk. Paldies, liels paldies Lansverģi kungam, esam beiguši šī rīta darbību, iesim tagad pusdienās un tiksimies atkal pēcpusdienā. Paldies, prosmanīgi!